jautājums darba kārtībā ir Luis de Grandes Paskvāla ziņojums par kuģu radīto piesārņojumu un sankciju ieviešanu. Pirmais runātājs ir uh, Luis de Grandes Paskvāls. Četras minūtes lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Tajani kungs. Uh, Dāmas un kungi, es iedomājos, ka šīs likumdošanas beigās mums būtu iespēja uzlikt tā kā tādu ķirsi uz tortes ar šo ziņojumu. Proti, ja mēs varētu pieņemt sankcijas pār kuģu radīto piesārņojumu. Un <clears throat> es ceru, ka visi jūs šo atbalstīsiet. Šādā veidā es ceru, ka mēs būsim pieņēmuši šo priekšlikumu jau pirmajā lasījumā, tāpēc, ka šeit lielu piepolu ieguldīja ne tikai visas institūcijas, bet arī tas, ka mēs esam pārliecināti, ka ir beidzot jācīnās pret to, kā tik nelikumīgi tiek piesārņota vīde. Mums vienmēr ir jāizvēlās par to, ko mēs darīsim, un ja mēs ieviešam kaut kādu uh, krimināla atbildība, tad tas nebūs nejauši atgadījums. Sevišķi uztraucošas ir, um, sevišķi satraucoši ir tas, kādus, kādu piesārņojumu rāda kūģi. Un um, Marpol konvencijā 73.4.78 mums tieši vērš uzmanību uz to, ka Eiropas Savienībā šīs normas netiek ievērotas, sevišķi Eiropas Savienības krasta zonā, tāpēc mēs vēlētos novērst tādu situāciju, kad daudziem kuģiem ir lētāk samaksāt, lai piesārņotu, nevis um, lai būtu otrādi, kā um, piesārņo un par piesārņošanu maksā. Čehijas prezidentūra mums ir ierosinājusi ļoti lieliskus priekšlikumus, kurus noteikti vajadzētu uzslavēt, un tāpēc mēs vienojāmies par direktīvas struktūrālo uh, reformu, un šādā veidā mēs respektējam subsidiaritātes principu un arī ievērojam parlamenta mandātu. Mēs vienkārši norādām uz to, ko norāda Eiropas kopienu tiesa, bet atstājam dalību valstu ziņā, kā šīs sankcijas piemērot. Tas ir tas, ko mēs esam panākoši līdz šim. Un uh, Un eh, tas ir redzams jau dažos Eiropas kopienas tiesas spriedumos. Galvenais jauninājums, ko mēs šeit ieviešam, ir cīnīties pret noziegumiem, pret vidi, ko izdara kuģi ar kuģu palīdzību. Tiek piesārņota, tiek piesārņota ūdeņi, un tas ir jāuzskata par noziegumu. Uh, Caur transporta komiteju es saņēmu parlamenta atbalstu, un es vēlos tāpēc pateikties ēnu referentiem, kas man palīdzēja šo ziņojumu izstrādāt. Es vēlētos pateikties arī atzinuma izteikumiem no juridiskās komitejas un arī no apkārtējās vīdes komitejas. Dāmas un kungi, es domāju, ka šodien mēs visi varam būt apmierināti. Jā, mēs tam pievienojam jūras paketi, ko mēs pieņēmām martā, tad mēs varam uzskatīt, ka esam pietiekami parūpējušies par drošību jūrā. Lielas paldies! Lielas paldies referentam! Komisār kungs, tagad jums vārds. Lielas paldies priekšādātājs Akta Jānīkungs. Godātie deputāti! Komisija ir ārkārtīgi priecīga par rezultātiem, kas gūti diskusiju rezultātī, pieņemot jauno direktīvu, ar kuras palīdzību tiks uzlabot iepriekšējā. Tas aizpildīs šo li likumisko vakumu, kas radies Eiropas kopienu tiesas rezultātā, ar kur tika anulēts lēmums 2005-337. Un šādā veidā tiks noteikts krimināls sankcijas ar kur, kuras tiks vērstas uz nelegālu piesārņojumu, ko rada kuģi. Direktīva palīdzēs cīnīties pret piesārņotājiem. Un ja parlaments pieņems šo priekšlikumu rīt, tad tas būs būtisks ieguldījums kopējā kuģniecības pakotnē, ko pieņē, kas ir pieņemta padomē un kas tika apspriests arī šeit iepriekšējā plenārsēdē. Padoms teksts par ko šobrīd norisinās apspriedas, ir nedaudz atšķirīgs no komisijas sākotnējā priekšlikuma, un tomēr tas joprojām ietver tos galvenos aspektus, ko vēlējāmies noteikti tīpaši attiecībā uz sankciju kriminālo raksturu par nelegālu piesārņojumu. Un otrām kārtām jautājums par saistībām un atbildību krimināla vajāšanas procesā attiecībā šiem piesārņotājiem arī tiek definēts. Tas attiec arī uz nelielākiem piesārņotājiem. Es ļoti labi saprotu, ka parlamentam likās, ka piesārņojums, kas nerada negatīvu ietekmi uz jūras vidi, šāds piesārņojums nebūtu jāpakļau kriminālām sankcijām. Es ļoti labi saprotu, ka šādi mazie piesārņotājiem, ja mazais neliela apmēra piesārņojums, uh, tomēr var radīt kaitējumu, ja, piemēram, tas notiek regulāri, bieži un eh, faktiski, nu, atsevišķi, atsevišķo gadījumu kopumā kopējais piesārņojums tomēr ir gana liels, un tāpēc domājam, ka tas ir jāiekļauj aptvērumā. Gribam pateikties vēlreiz deputātiem par visu, ko jūs esat paveikuši. Paldies par lielisko sadarbību. Un domāju, ka varam pilnīgi noteikti teikt, ka cīņa nav bijusi velta. Šis tiešām ir solis ceļā uz piesārņojums apzināšanu. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Macākis kungam vienu minūtu vārds. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, juridiskais vakums, ko radīja Eiropas kopienu tiesas nolēmums, radīja nepieciešamību grozīt pašreizējo direktīvu. Un tas ir tik savādi, ka šis juridiskās bāzes kļūda radīja tik milzīgu problēmu Un jāsaka, tas beig beigās ir nācis par sliktu jūras vidē, jo pa šo laiku piesārņojums ir palielinājies. Šā, no šāda veida kļūdām mums ir jāmācās, jāmācās visām iesaistītiem pusēm, lai šāda veida kļūdas netiktu pieļauts turpmāk. Galvenais šī brīža jautājums ir ļoti ātri un strauji mainīt pašreizējo direktīvu un panākt to, ka direktīva tiek pēc iespējas ātrāk sākta īstenot. Un tikai pēc tam mēs varēsim atrisināt šo kopējo problēmu un domāt par šo daudzo incidentu skaitu un aptvērumu aptvērumu ko rada piesārņojumā, ko rada kuģi. Un tikai tad mēs varēsim sākt kontrolēt šo piesārņojumu. Un tikai tad mūsu cīņa pret piesārņojumu jūrā var gūt kaut kādu veidu panākumus. Un noslēgumā paldies referentam par lielisko paveikto darbu pie šī ziņojuma. Paldies, saka priekšādātājs, paldies tālāk Lichtenbergens kurdze uz vienu minūtu no juridiskās komitejas. Lielas paldies! Jūra, jūras piesārņojums piesaist sabiedrības uzmanību tikai tad, kad notiek kaut kāda būtiska apjomīga incidenta. Un tādos brīžos mēs sastopamies ar dažādu interešu konfliktiem un draudiem, kas faktiski pastāv mūsu jūrām katru dienu mazāki piesārņojumi, incidenti, mazāk noteikumu pārkāpumi nepiesaista sabiedrības uzmanību, bet jāsaka, gadu gaitā tie var kumulējošā veidā nonākt pie ļoti būtiska kaitījuma jūras vidē. Un tāpēc arī šie nelielie incidenti mums ir jāuztver ļoti nopietni. Gribu pateikties, paldies vis, pateikties visiem kolēģiem, kas palīdzēja mums pārliecināties, ka parlaments pieņem skaidru un gaišu nostāju jūras aizsardzības jomā. Pati esmu pārstāve no valsts, kur nav pie, neatrodas pie jūras, un tomēr, jāsaka, arī es jūtos atbildīga kā Eiropas pilsoni par to, lai mūsu jūra un tās krasti tiktu aizstargāti ilgspējīgā veidā. Domāju, ka ļoti svarīgi trešajā kuģniecības pakotnē iekļaut šos ļoti svarīgos noteikumus, tā kā tas likts priekšā šeit juridiskās komitejas atzinumā. Paldies, nākamais runātājs Jezembovski kungs. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs. Tautas partija atbalsta referenta ierosinātās izmaiņas direktīvā tā kā tas tiek šobrīd apspriests padomē, un mēs gribam pateikties referentam par to. Vēlamies pateikties arī komisijas priekšā pārstāvim, jo bez komisijas līdzdarbības mums nebūtu izdevies nonākt pie pirmā vie, eh, lasījuma vienošanās ar padomi. Un lieliski, ka parlamentam izdevās tik ātri pie, no, panākt, ka darbs pie šī dokumenta var noslēgties. Ir vajadzīgi šie jaunie noteikumi, jaunas sankcijas, un tas tāpēc, ka Eiropas kopiena tiesa pieņēma 2005. un 2007. gadā lēmumus, kas neļāva darboties pašreizējai direktīvai. Nolēmumos tika skaidri un gaiši pateikts, ka jebkāda veida krimināla pārkāpumi nevar tikt iekļauts citos tiesību aktos, bet šis tiesību akts mums ir vajadzīgs. Tas vajadzīgs, lai aizsargātu, piemēram, kuģus no atsevišķām kuģi īpašnieku rīcībām, kapteiņa rīcībām, jo civilais atbildība vien vēl neko nenozīmē. Tātad šeit kā tie, tika jau teiks, bieži vien piesārņot ir lētāk nekā, nekā rūpēties par iekārtām, kas nodrošina piesārņojumu nenotikšanu. Gribu paldēt, pateikties referentam par ziņojumu. Ir skaidrs, ka nopietni incidenti piesārņojumā ir jāklaficē kā krimināli noziegumi. Savukārt mazāk piesārņojumi incidenti varētu tikt uzskatīti par civiliem pārkāpumiem, administratīviem pārkāpumiem. Bet tāpat laikā jāpārliecinās, ka savukārt šādu nelielu incidentu atkārtošanās, regulāri atkārtošanās, tomēr tiek uzskatīti par nopietnu noziegumu, jo tas ļoti var kaitēt jūrai, un tāpēc es gribētu aicināt dalību valstis, un ceru, ka padomas pārstāvi to ņems vērā, tātad gribu aicināt dalību valstis īstenot šo direktīvu nekavējoties tūlītai un to piemērot no šī paša brīža, jo tikai ar kriminālām sankcijām mums izdosies aizsargāt savas jūras. Paldies tālāk tikau kundze uz divām minūtēm. Mulțumesc, domnule președinte, doresc și eu să-l felicit. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties Degrandes Paskvāla kungam par ziņojumu un gribēju pieminēt faktu, ka jūras piesārņojums tiešām ir jautājums, kas apspriežams mums visiem, un to jādara daudz biežāk. Diemžēl var jums dot arī lielu piemēru šai ziņā Melnā jūra, kur pēdējo divu gadu laikā piesārņojums ir pieaudzis daudzkārtīgi ir četreiz pieaudzis sāļu daudzums, tāpēc, ka tur ļoti, liels, ļoti liela nitrāta koncentrācija. Un, protams, ka jūras transports lielā mērā ir atbildīgs par šo piesārņojumu, vismaz tā lielāko daļu. Ar šīs direktīvas palīdzību mums izdosies šādu nelegālu piesārņojumu padarīt par kriminālu noziegumu. Arī tajos gadījumos, kad tas to izraisījusi nevērība un tam līdzīga eh, un rīcības trūkums. Tā visa rezultātā gan fiziskas, gan juridiskas personas tiks pakļautas kriminālām sankcijām, un tās varēs īstenot tajos gadījumos, arī tajos gadījumos, kad piesārņēmumu īstenojas, piemēram, fiziska persona. Tādējā, tādā veidā mēs stiprināsim kuģniecības drošību Eiropas līmenī, un šo pasākumu pieņemšana kuģniecības pakotnes ietvaros ļaus kontrolēt kuģu īpašniekus, kuģus kapteiņus un dažādos uzņēmumus, kas strādā piekrastē. Ir ārkārtīgi svarīgi šo sistēmu stiprināt kopumā, stiprināt pašreizējo sistēmu, ar kur jau tiek noteikti sodi piesārņotājiem, bet ar šiem papildus tiesību aktiem mēs sistēmu padarīsim daudz spēcīgāku Jo ar profilaktiskiem pasākumiem vien visu nevaram panākt. Tomēr šie profilaktiskie pasākumi ir vajadzīgi, un Marpola konvencija 73 un 75 tomēr netika piemēr pietiekami īstenota. Tāpēc domāju, ka svarīgi pieņemt ne tikai tiesību aktu, bet to arī īstenot. Šo kuģniecības pakotni kopumā ir jāīsteno pietiekami ātri. Komiteja savā atzinumā ļoti labi uzsvēra arī uz šīs jautājumu svarīgumu. Tālāk Ļupčevs kundze vienu minūtu. Уважаеми господин председател, господин... Cienījamais priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ka komisija un parlaments ir pilsoņiem parādā par to, ka viņiem gal galā ir jāmaksā par šo piesārņojumu attīrīšanu mūsu jūrās un piekrastes zonās. Es domāju sevišķi par to, kādā veidā šis ziņojums palīdz jūru un piekrastes zonu attīrīšanai, jo nepietiek jau tikai kaut ko uzrakstīt, ir nepieciešams, lai tas tiek ņemts vērā. Kā tad ir iespējama tāda situācija, ka pašlaik mēs nekādā veidā nevaram piespiest ievērot direktīvas, kas jau ir pieņemtas. Mums noteikti ir jāpanāk, lai jūras tīrības aizsardzība būtu viena no mūsu prioritātēm. Līdz ar to es atbalstu direktīvas pārstrādāšanu. Paldies! Lielas paldies! Tālāk, Tajānī kungs, jums vārds. Paldies priekšsādātāji. Nu, domāju, ka šo diskusiju noslēgumā viss, ko varam darīt, ir priecāties par to, ka sadarbības starp padomu komisiju un parlamentu ir novedus pie šik lielas, tik lieliskiem un straujiem rezultātiem. Kā Jeržembovska kungs teica, tas bija ļoti nepieciešams. Gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Domāju, ka iestādes šai gadījumā ir vēlreiz no jauna parādījušas ka arī parlamenta sasaukuma noslēgumā mēs tomēr spējam darboties ļoti ātri, darīt to sadarbojoties vienam ar otru un varam nonākt pie vienošanās pirmajā lasījumā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā ir svarīga vēsts, ko varam nodot arī Eiropas parlamenta vēlēšanās pilsoņiem. Nu, protams, transports ir ārkārtīgi delikāts sektors, tas ir delikāts jautājums transporta komitejai, līdz ar to strādāt pie šiem jautājumiem nebūtu nav viegli. Gribu pateikties visiem pārstāvjiem, kas šai komitejā darbojas. Un eh, gribu teikt, ka mēs joprojām turpināsim censties risināt šādus svarīgus jautājumus sadarbības rezultātā. Daudz no šiem jautājumiem jau mēnešiem tiek apspriesti. Un pateicoties parlamenta deputātu darbam, esam parādījuši, ka arī specifisku uzdevumu gadījumā, ja zinām konkrētu lēm, mērķi, mums tas ir iespējams. Mēs varam pārvarēt šķēršļus un varam to darīt tādā veidā, ka varam attaisnot uz mums liktās cerības. Domāju, ka šis darbs pie šī dokumenta parādīt ļoti labi, cik varam būt efektīvi, cik varam labi attaisnot iedzīvotāju cerības komisija, parlaments un padome ar šo dokumentu aizpildīs juridisko vakumu un dalību valstis labāk varēs vērsties pret piesārņotājiem jūrās. Domāju, ka tiešām te ir paveikts lielisks darbs. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Degrandes Paskvalkungs. Cīrāk. Paldies, priekšsādētāji. Es vēlētos izteikties īsi, ņemot vērā to, cik vēls jau ir. Paldies, komisāra kungs, jo jūs parādījāt jau tāpat kā trešajā jūras pakotnē, kā jūs esat spējīgs panākt vienošanos ar padomi un izdarīt tā, lai padome, komisija un parlaments mēs vienojamies šajās pēdējās dienās pirms mūsu pilnvaru termiņu beigām. Es vēlētos pateikties par atzinumu sniedzējiem no juridiskās komitejas un apkārtējās vidas komitejas puses. Es vēlētos pateikties arī ērnu referentiem un es ceru, ka mēs rītdien nobalsosim par kaut ko tik svarīgu jau pirmajā lasījumā un līdz ar to papildināsim trešo jūras pakotni, kas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai Un tas arī pamato koplēmumu procedūru un norāda, ka tas ir ļoti derīgi. Paldies! Um, you, paldies, komisārkungs! Un paldies jums ne tikai kā uh, komisāram, bet arī kā parlamenta darba veicinātājam. Tātad rītdien mēs balsojam, debats esam beiguši tagad. Un tagad mūsu nākošais jautājums ir darba kārtībā. Nākošais jautājums ir par patērētāju tiesībām. Un tas ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Un mums ir runātājs makārtēji.